situazione in passato dove gli assistenti sono portati da deputati, impedendo ai deputati certe cose che sono più candidati. Per cui eh, Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die... Labrīt, cienījumās dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Mums ir ārkārtas uh, sēde šorīt, un es priecājos, ka mēs esam ieradušies pietiekamā skaitā. Uh, šī sēde ir nepieciešama, jo mums ir jāpieņem īpaši lēmumu padomē, tādēļ sirsnīgi priecājos, ka esat ieradušies. Šodien ceturtdien rītā piedāvāja darba kārtību balsošanai. Es ceru, ka neviens nevēlas neko mainīt. Tā arī tas ir, tādēļ darba kārtība ir pieņemta. Priekšsēdētāji paziņojumi. Mums šodien ir pieejamas visas valodas, izņemot igauņu un maltiešu. Un runājot par trilogiem, sniegšu jums īsu informāciju par to, kāds ir stāvoklis šajā jautājumā. Trilogā šodien runā par pieeju ģenētiskajiem resursiem, par uh, rezultātiem, par bioloģisko daudzveidību, Beljē kundzes ziņojums. Šajā sakarā bija trīs trialogi, un pēdējais notiks 28. novembrī 18.30. Tad arī Otska kunga ziņojums par uh, transportlīdzekļu trokšņu līmeni ir paredzē, bija paredzēts uh, trialogs un tika panākt vienošanās 5. novembrī ceturtdienā. Vēl mums bija trialogs par klīniskajiem pētījumiem, kur vakar vakarā mēs tikāmies un Vilmots kundze bija referente. Ir vēl paredzēti trīs trialogi un, kā es tikko uzzināju, tad nākamajā trialogā varētu panākt vienošanos, taču dokuments ir ļoti sarežģīts. trialogi ir paredzēti 1. decembra pusē. Vēl ir ziņojums par F gāzēm, kur zi referents ir Eikauta kungs, un trešais trialogs notiks 27. novembrī 19.00. Šie ir ziņojumi, un es ceru, ka arī nākotnē trialogi būs veiksmīgi. Šorīt no rīta mums ir ļoti svarīgs viens punkts darba kārtībā - balsojums par grozījumu izdarīšanu atsevišķās direktīvās vidas lauksaimniecības sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz majota status maiņu attiecībā uz savienību. Un, kā jau minēju, Eiropa domi ir nolēmusi, ka Majotā jākļūst par ultra attālo reģionu jau no pirmā janvāra nākamajā gadā, un mēs tādēļ mazliet kavējamies, lai iekļautos visos termiņos, tādēļ šorīt no rīta mums ir jābalso par šo ziņojumu. Referents ir eh, Grotis kungs, mūsu komitejas priekšsēdājs, kurš diemžēl šodien nevarēja ierasties, un atzīstu, ka šis būs pirmais balsojums, kuru vadīšu, tādēļ lūdzu jūsu visu atbalstu, lai mums būtu veiksmīgs balsojums. Tātad jau iepriekš pateicos par jūsu sapratni. Nu, tad ķersimies klāt balsošanai. Varu konstatēt, ka mums ir pietiekams daudzums eh, deputātu ieradušies. Lūdzu, kolēģi kungs, par darba kārtību eh, statūtiem. Paldies priekšādātāji. Nu, ņemot vērā, ka šis balsojums ir tāds uh, svarīgs, mums ir kvorums pietiekams, jā? Ja? Paldies. Jetzt die, um... Bekanntgabe, wir müssten 18 sein. Mums ir jābūt 18, un mēs esam vairāk nekā 18 pārstāvēt, vairāk nekā 20, tātad kvorums ir pietiekams. Un tad ķersimies klāt balsojumam. Sāksim ar grozījumu priešlikumiem 9 un regī 1, kurš par pret noraidīts. Pirmais pāns, otrais grozījums un 13. par pret. Tātad pirmais pāns. Tātad otrais grozījums par pirmo pāntu trešajā grozījuma priekšlikumā. 13. grozījuma priekšlikumā. Tātad mēs balsosim par otro, 13. un 4. grozījumu no Regija komitejas. Kurš par? Pret? Pieņemts. Trešais atkrīt. Balsosim par piekto grozījumu no Regija. Kurš par? Pret? Noraidīts. 13. grozījums par? pret pieņemts. Ceturtais atkrīt, sestais no Regija, kurš par pret noraidīts. 14. grozījums par pret pieņemts. 15. grozījums un 5. grozījums ir identiski un 7 rēgī. Kurš ir par? Pret. Pieņemts. 15. grozījums. Slīpsvīts ir otrais. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. Vai vajadzētu pārbaudīt? Jā, sāksim pārbaudīt 15. grozījumu. Beidzam balsot. Tātad 24 nodotas balsis, 12 pār, 12 pret. Tātad noraidīts. Turpināsim ar sesto un astoņi regī par pret pieņemts. Septītais grozījums no referenta par pret atturas pieņemts. Sešpadsmitā grozījuma otrā daļā par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums atkrīt. Devīto mums vairs nevajag balsot, un pārējie, par pārējiem grozījumiem jau esam nobalsoši, tie atkrīt. Tad turpinam ar 21. grozījumu. Šeit varu izteikt tehnisku mutisko grozījumu, jo tikko kā minēju, ka 1. janvārī jāstājas spēkā, taču mēs balsosim tikai decembra plenāra sēdes laikā, tādēļ varētu rasties problēmas, ja mums ir tikai 20 dienas, lai varētu stāties spēkā. Tādēļ uh, iesniegšu iespējamo mutisko grozījumu, lai šīs 20. dienā šie vārdi tiktu izsvītroti. Un tas sanāk uzskatu, ka šī direktīva stājas spēkā pēc stājas spēkā pēc publicēšanas oficiālajā vēstnesī, un tas būs 14. janvārs 2014. gadā. Un tie, kas piekrīt šim grozījumam, lūdzu atbalstīt. Kurš par? Pret? Atturas? Tātad pieņemts. Tātad apsvēram punkti. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Regija 2 par pret atturas pieņemts. Regija 3 par pret atturas pieņemts. Tātad pirmais grozījums atkrīt, tagad 11. par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojumu veiksim elektroniski. kurš atbalsta grozīto priekšlikumu. Sākam balsot elektroniski. Haben Sie alle abgestimmt? Visi nobalsojām. Beidzam. 23 nodots balss, 17 pār 6 pret. Tātad grozītais priekšlikums ir pieņemts un varam pieķerties galīgajiem noslēguma balsojumam par visu likuma projektu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 23 nodotas balsis, 20 par. Neviens nav pret, neviens neaturās. Tātad, cienījamie kolēģi, šis ziņojums ir pieņemts lietas var turpināt savu gaitu. Sirsnīgi pateicos visiem, pateicos arī par ašo darbību un atbalstu. Ar to arī noslēdz šodienas sēdu. Nākamā sēda notiks 27. novembrī no rīta pulksten 9 līdz 12.30. Paldies arī sekretariātam.